akceptēti un nosūtīti attiecīgiem iestādēm. Kolēģi, mēs esam gara gada noslēgumā. Es vēlos pateikties visiem par labo sadarbību, novēlu jums eh, labu māju ceļu.